bet, jā, mēs viņiem palīdzēsim gan tagad, gan nākotnē. Es esmu pateicīga par jūsu izteiktajiem komentāriem, un, kā jau teicu, mēs pārskatīsim stratēģiju, un tad jūs par to informēšu. Paldies! Paldies, Varnesai Atštonai, paldies augstai pārstāvei. Un tālāk nākamais jautājums ir atkal paziņojums par Eiropas Savienības un Kanādas samitu. Šeit ir saņemti trīs rezolūcijas priekšlikumi. Nē. Labos jau priekšsēdētājs, par to man ir jums jāsaka sanāksmes beigās, bet tagad es došu vārdu Ashtons kundzei, lai viņa izstāsta paziņojumu būtību. Canada, of course, is one of... Kanāda ir viens no senākajiem Eiropas Savienības partneriem. Mums ir kopīga sadarbība plašā jautājuma lokā, gan divpusēji, gan arī citās globālās struktūrās. Mums ir gara sadarbības vēsture, mums ir kopīgas vērtības. Un tas ir arī mūsu sadarbības pamats, un uz tā mēs sadarbojamies, lai aizstāvētu mūsu intereses. Mēs to visu darām mūsu iedzīvotāju interesēs, kā arī, lai nodrošinātu vispasaules drošību un labklājību tad mums ir kopīga sadarbība, mums ir nepieciešams to tālāk attīstīt un rūpīgi sargāt. Un tāds ir arī nolūks nākamajai sanāksmai, augsta līmeņa sanāksmai, kas notiks 5. maijā Brisele. Šis datums ir ļoti veiksmīgi izvēlēts, jo šeit jūnija beigās būs G20 sanāksme, tad būs arī G8 sanāksme, un starp šīm sanāksmēm mēs varēsim arī e, izanalizēt es un Kanādas augstākā sadarbības rezultāts. Un attiecīgi mēs šos atziņas izmantosim samitos, kur mēs klāstīsim par sadarbību, domāsim par klimatu pārmaiņām un arī par cīņu pret ieroču izplatīšanu. Mēs runājam ar valstu ministriem Kanādā par šiem jautājumiem. Un Mēs arī esam runājuši G8 formātā par mūsu divpusējām attiecībām krīzes laikā. Un bez divpusējām attiecībām šajā samitā mēs runāsim arī par citiem attiecību aspektiem. Mums būs iespēja izteikt atbalstu politiskā līmenī. Rezultātā mēs panāksim ambiciozu vienošanos tirniecības jomā pēc iespējas ātrāk. Mēs arī ņemsim vērā progresu, kas panākts pirmajās sarunu kārtās par tirdzniecību, tālāk attīstīsim tirdzniecības sak sakarus, ņemot vērā tirdzniecības attīstības uzdevumu svarīgumu. Eiropas Savienība un Kanāda abas ir raidījuši signālu par protekcionismu noliekšanu. Un eh, tas mums liek domāt, ka apusēm mēs dosim savu ieguldījumu, lai veiksmīgi pabeigtu Dohas sarunu kārtu. Tad augstā līmeņa sanāksmē mums ir skaidri mērķi, lai būtu ceļošana bez vīzām visiem ēst pilsoņiem pēc iespējas ātrāk uz Kanādu. Arī krīzes sadarbība, jo krīzes eh, operācijas jau notiek, un šo skaits arī pieauga. Mums ir policijas misija ka, eh, Afganistānā, kur piedalās arī Kanādas spēki. Runāsim arī par Taiti par, par, par Haiti. Es atvainojos par Haiti, jo Kanādai ir ļoti svarīga loma eh, ha, nu, palīdzības sniegšanai eh, Haiti, un eh, tāpēc ir krīzes pārvaldība jāsaista ar ilgtermiņa attīstību, un par to mēs runājam arī 31. marta konferenci Ņujorkā, kur piedalījās valsts, kas atbalsta Haiti. Priekšsēdētājā šajā konferencē bija ASV un Kanāda ar aktīvu Brazīlijas piedalīšanos Mēs kopā ar komisāru Piebalgu strādājam pie humanitārās palīdzības, arī Georgieva, Kristalīna mums palīdz komisija, un 1,5 miljārdi eiro tie ir piešķirti Haiti rekonstrukcijai un attīstībai. Eiropas Savienībai un Kanādai ir vēlēšanās ilgtermiņā palīdzēt Haiti rekonstruēt valsti un veidot um, šīs valsts virzību uz nākotni. Klimata pārmaiņas ņemot vērā Pēc Kopenhāgenes um, kontekstu ir jārunā par klimata pārmaiņām, attiecīgiem adaptācijas mehānismiem. Mums arī šeit ir ļoti daudz kopīga, un uh, Eiropas Savienības Kanādas sadarbībā vajadzētu fokusēties uz finansēšanas mehānismiem, kā arī uz atbalstu sniegšanu trešās, trešajām valstīm tīro attīstību, tīro tehnoloģiju izmantošana. Mēs uh, runāsim par klimatu. Arktikā arī mūsu augstā līmeņa sanāksmē, jo Arktikas jautājums ir saistīts arī ar bioloģisko daudzveidību, ar uh, ainavu saglabāšanu, klimata jautājumiem, ir nepieciešams aizsargāt šo reģionu, aizsargāt Latvijas uh, iedzīvotājs, un tas labi saskan ar Eiropas Savienības Arktikas politiku. Uh, vairāk, ka 40% visas teritorijas ziemeļu teritorijā pieder Kanādai, tāpēc Kanādai ir ļoti akūta interese uzlabot un regulēt situāciju Arktika. Mums ir 96. gada nolīgums starp ES un Kanādu, bet šī sadarbība tagad ir daudz plašāka. Sadarbība ir skārus arī tieslietu un iekšlietu jomu. Mums eh, šī vecā vienošanās ir jāmodernizē, ir, ir eh, jāietver arī visaptverošu ekonomisko un tirzniecības nolīgumu. Priekšsēdētāji. Pasaulē ir daudz izaicinājumu, un mums ir nepieciešama partneri. Kanāda ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības partneriem, un mēs gribam turpināt produktīvu sadarbību ar skaidriem rezultātiem. Tam Paldies, Eštāns kundze, un tālāk es dodu vārdu Jēglas kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze. Cienījamie kolēģi, es vēlētos pateikties jums, Eštonas eh, kundze, par jūsu visaptarošo paziņojumu. Pārstāvu Kanādas dele eh, delegāciju, esmu viceprezidents šajā Kanādas uh, Eiropas parlamenta sadarbības delegācijā, un mums ir bijusi iespēja uh, apspriest eh, samitu, un es ļoti priecājos, ka šodien mums ir šāda iespēja apspriest to parlamentā. Diemžēl balsojums eh, ir bijis jāceļ līdz mājām radušos apstākļu dēļ, taču es vēlētos ieskicēt galvenās eh, prioritātes, ko izvirza Tautas partijas grupa. Eiropa un Kanāda. Mums ir kopējas vērtības, mēs kopā strādājam, lai mm, strādātu pie Mm, globāliem izaicinājumiem. Mūsu sadarbība ir aizsākusies jau 59. gadā. Eh, Kanāda būs māja vieta G8 un G20 eh, samitiem, būs priekšsēdētāja G8 samitā. Un ir ļoti svarīgi attīstīt attiecības ar abiem partneriem lai attīstītu gan tirzniecības, gan cita veida attiecības, pastāv noteikti izaicinājumi, īpaši finanšu, ekonomiskā krīze, palīdzība klimata enerģijas politika un uh, sarunas Dohas raundi ietvaros. Viss šīs lietas ir jārisina uh, koordinētā un konsekventā veidā mm, daļēji uh, ieviestās vīzas Čehijas, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem uh, faktiski ir jautājums, kas ir uh, jāatrisina samita laikā. Konsulāta izveidošana Prāgā un darba grupas izveidošana par šo tēmu. Mēs tiešām priecājamies, ka notiek attīstība. Ciešas Politiskās attiecības samitā padziļināsies, un es vēlētos pateikties jūsu ieguldījumam šī mērķa vārdā. Eh, liels paldies, un tālāk došu vārdu Džonam Menču uz pusotru minūti. Signor prezidente, așa cum... Eh, paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvis kundze. Kā Aštons kundze jau sacīja, Kanāda ir viens no senākajiem Eiropas Savienības partneriem, un šī kāda samits ir ārkārtīgi svarīgs, lai konsolidētu uh, mūsu sadarbību un vēl vairāk to padziļinātu. Mūsu sadarbība notiek gan militārajā, gan tirzniecības, gan ekonomiskajā jomā. Un jaunais tirzniecības līgums ar Kanādu uh, pie tā tiek strādāts, mēs ceram, ka tas tiks noslēgts. Runājot par klimatu, par ekonomiku, mums ir jāturpina cieši sadarboties, lai noteiktu alternatīvas iespējas tradicionāliem energoresursiem, eh, respektējot eh, katras valsts attiecīgās īpatnības, uh, Mums vajadzētu izmantot tehnoloģijas, kas rada maz CO2 izmešus, tāpat laikā nodrošinot energoresursu apgādes drošību, kā arī eh, pilnveidojot sadarbību zinātnes un pētniecības jomā Arktikas reģionā. Protams, nedrīkst eh, nepieminēt banku sektoru un eh, finanšu tirgu stabilizāciju citas konferences e, ietvaros. Un jāturpina sadarbība ar Kanādu, protams, attiecībā uz apmaiņu ar pasažieru reģistru datiem. Eh, ir, protams, arī atšķirības, bet ir tēmas, kas mums ir kopīgas, un uh, visas šīs tēmas un arī pretrunas ir jārisina taktiski, uh, paturot prātā abu pušu pilsoņu intereses ir jānodrošina savstarpējas divpusējas attiecības, kas balstīts uz cieņu. Tas ir mūsu princips, un mēs ceram, ka uh, Kanāda atcels vīzas, eh, vīzu režīmu visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un eh, ņemot vērā faktu, ka ir nepieciešama parlamenta piekrišana, slēdzot starptautiskus nolīgumus, mūs ir jāiesaista konsultācijās jau no projektu realizācijas sākuma. Tādēļ es lūgtu komisiju paziņot eh, mums pietiekami saulēcīgi šīs lietas, lai mums būtu ilgspējīgi rezultāti. Paldies! Eh, tālāk vārds Volfam Klincam uz pusotru minūtu. Dāmas un kungi! Eiropas Savienībai un Kanādai ir uh, izveidojusies lieliska partnerība ne tikai ekonomikas jomā, bet arī ārlietu politikā, piemēram, Irāna, Haiti Haiti, Afganistāna un līdzīgi piemēri. Protams, ir virkni izaicinājumu, kas mums jārisina, bet es ceru, ka mēs atrisināsim tās problēmas, kas mums ir, ņemot vērā mūsu ciešo draudzību un partnerību. Taču es vēlētos tomēr minēt dažas lietas. Vispirms Ļoti uzmanīgi jārisina finanšu krīzes jautājumi. G20 formā par to ir runāts uh, eh, daudz kārt, un šobrīd ir svarīgi, lai uh, G20 samitā mēs patiešām uh, eh, nonākt pie rezultatīviem risinājumiem un beigtu runāt vienkārši tukšas runas. Runājot par klimata pārmaiņām, cīņu pret tiem, es domāju, ka mēs šeit esam uh, labi pastrādājuši, un es domāju, ka mēs daudz ko varam mācīties no Kanādas par to, kā samazināt CO2 izmešus un veidot jaunās uh, tehnoloģijas uh, oglekļu uztveršanai. Eh, mums ir daži jautājumi, kur izcinājums tomēr šķiet diezgan tāls. Runājot par bezvīzu režīmiem, tas jau ir minēts, tas jau ir vairāk kārt minēts. Es ceru, ka būs iespējams arī uh, etniskajām minoritātēm no Eiropas Savienības dalību valstīm uh, saņemt uh, tādu pašu attieksmi kā Eiropas Savienības pārējiem pilsoņiem. Mums ir vajadzīgs jauns tiesiskais pamats, lai to varētu darīt, un mums ir uh, jāpasaka eh, mm, likumā, jānosaka, kā mēs aizsargājam visu pilsoņu intereses. Un runājot par dažādiem datiem, personu datiem, dzimšanas, miršanas datiem, kredītkaršu informācijas un tā tālāk, eh, nedrīkst šos datus tā vienkārši kādam nosūtīt un pēc tam eh, tos izmantot neatbilstošiem mērķiem. Par šiem jautājumiem jārunā. Paldies Klinskungam! Un tālāk vārds Butikofer kungam. Priekšsēdētāji. Viceprezidents kundze, Kanāda ir svarīgs partners, labs draugs un svarīgs spēlētājs starptautiskajā arēnā. Tā ir nobriedusi demokrātija, un mēs ļoti daudz ko no viņiem varam mācīties. Taču Rezolūcija par Kanādu mums nav bijusi ilgu laiku. Mums šis jautājums par attiecībām ir jāuztver ļoti nopietni, kā tas ir, eh, kā tas ir redzams arī rezolūcijā. Manuprāt, liekas diezgan mulsinoši tas, ka ņemot vērā visus izaicinājumus, kā, ar kādiem mums jāsaskars, mēs tos neminam. Mēs runājam par kaut kādiem standartiem un mērķiem. bei dem internationalen Treffen zur Arktis. Un uh, mēs uh, zinām, ka, piemēram, Kanādā ir savs viedoklis par dažiem jautājumiem, piemēram, attiecībā uz Arktiku. Šeit Kanāda, piemēram, nav pievienojusies citām valstīm, tā ir sava nostāja. Nav aizskats, piemēram, tunzīves zvejas jautājums, jautājums par roņu zveju. Mēs te runājam par visādām lietām, bet daudz svarīgas lietas aizmirstam. Un mums tomēr ir problēmas eh, dažās jomās, un Kopenhāgenā eh, arī Kanāda īpaši aktīvi nedarbojās, un kas attiecas, piemēram, uz čigāniem no, no eh, Čehijas un liegumu viņiem ceļot uz Kanādu bez vīzām, es domāju, par to arī ir jārunā. Wird meine Fraktion dafür eintreten, dass wir, wenn Un tāpēc mūsu grupa vēlētos lai tiktu runāts eh, par roņu eh, zvejas eh, medību produktiem un aizliegumu to importam. Tālāk Bradburna kungs. Prieksēdētāja kungs, Es esmu delegācijas ar Kanādu prieksēdētājs, un es atbalstu šo rezolūciju. Patiesībā tā ir pirmā rezolūcija pirms eh, šīs galotņa tikšanās. Vēlētos uzsvērt, ka Kanāda ir viena no vecākajām Eiropas Savienības sadarbības valstīm, un abām pusēm sadarbība pār Atlantijas okeānam ir prioritējama. Mēs eh, šobrīd vēlamies eh, nodrošināt visaptvarošu ekonomisko un tirzniecības nolīgumu, un tas varētu būt par pamatus tālākiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Es tiešām ceru, ka komisija ziņos gan attiecīgajām delegācijām, gan īpaši ārlietu tirzniecības komitejai par to, kā norit sarunas. Es atbalstu rezolūciju, jo tā ir īsa un tiešām runā tikai un vienīgi par augstākā līmeņa sanāksmi. Uh, Rezolūcija pozitīvā gaismā raugās arī uz nākotnes diskusijām, un tas, eh, protams, atspoguļo arī mūsu vēlmi runāt ar šo vienu no svarīgākajiem partneriem. Tas ietekmēs ne tikai mūsu sēju, bet tas ietekmēs arī nākotnes sarunas ar citām trešajām valstīm. Paldies, priekšsēdētājs, paldies Bradburna kurna, kungam. Tagad es dodu vārdu Higinsa kungam uz divām minūtēm, divām ar pus minūtēm. Paldies! Prieksēdētāja kungs, mēs neesam novērtējuši socioekonomiskajiem, socioekonomiskos e, sekas šim nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kanādu. Kanādā ir e, tādā, tādās jomās kā veselības aprūpe un eh, izglītība, vietējās varas iestādes un transports. Tajā strādājošie 600 tūkstoši cilvēki ir nobežījušies par šo nolīgumu. Un eh, cita arotbiedrība, kurā ir 340 tūkstoši strādājošo, tieši tāpat ir nobežījusies par to, vai valsts pakalpojumi šajā valstī netiks ietekmēti. Protams, ka viņi ir nobežījušies, jo viņi nesaprot, ka šis nolīgums galvenokārt skars ekonomiskās intereses lielajām kompānijām gan Kanādā, gan Eiropas Savienībā. Tas neskars nedz sociālo taisnīgumu abās līgumslēdzē pusēs, nedz arī strādājošo intereses. Varbūt, ka mums nevajadzētu runāt par valsts pakalpojumu sniedzējiem Kanādā. Jebkurā gadījumā darbinieki uzskata šo nolīgumu tālākas privatizācijas veicināšanai ūdens piegādes jomā, elektrojomā un citās. Protams, ka tas ietekmē Kanādas, Kanādā strādājošo. Varbūt, ka tieši tā kā mēs esam redzējuši Eiropā, vajadzētu darboties tieši pretēji. Eiropas komisija atbalsta privāto kompāniju intereses eksploatēt darba spēku, un eh, komisija Luksemburgas valsti uh, sauca tiesas priekšā par to, ka Luksemburgas iedzīvotājiem bija labāka darba noteikumi nekā ārvalstu strādājošajiem. Un, protams, ka tādās valstīs kā Bolīvija, kur ir notikusi ūdens piegādes sistēmas Privatizācija jau ir ietekmējusi vienkāršo iedzīvotāju dzīvi. Protams, ka Kanādas iedzīvotāji, ja viņi vēlas iestāties par adekvātu ūdens piegādu, viņiem ir jābūt uzmanīgiem. Arī Eiropas strādnieki ir nobežījušies. Es vēlētos griezties pie arotbiedrībām gan Kanādā, gan Eiropas Savienībā, organizēt plašu kampaņu, lai aizsargātu demokrātisko kontroli dažādās šobrīd valsts uzņēmumu sabiedrībās. Mums tiešām ir jāmēģina aizsargāt valsts sniegtie pakalpojumi. Paldies! Paldies Higins kungam, turpina priekšsēdētājs, un tagad es dodu vārdu Annai Rosbaks kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropa un Kanāda jau daudzus gadus ir sadarbojušās cieši, tāpēc ir pilnīgi saprotam, ka mēs atbalstam brīvās tirdzniecības līgumu. Bet vai tagadējā izraudzītā metode ir vislabākā? Sarunas ir pārāk garas, Eiropa ir pārāk birokrātiska, vai mēs varam pacelt šo uzdevumu? Protams, ka mēs vēlamies brīvās nolī... tirdzniecības nolīgumu bet vien ar Kanādu, un vienlaicīgi mēs eh, neakceptējam viņu attiecības ar roņiem un roņu nogalināšanu. Arī Kanādai ir jāmēģina akceptēt eh, zie, rietumu austrumu pasāžas noteikumu, kad šī rietumu pasāža varētu tikt atvērta pilnīgi visiem, jo tādajādi tas varētu nākt par labu visiem. Tas stiprinātu konkurences iespējas visiem ziemeļu puslodē dzīvojošajiem un valstīm. Es eh, vēlētos, lai Kanāda atteiktos no pilnīgi no idejas par to, ka brīva ūdens aplikšana ar nodokļiem Ziemeļu ledus okeānā varētu nākt Kanādai par labu. Paldies, un tagad dodu vārdu Molcer kungam. Pusotru minūti lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Vēl nepietiek ar to, ka runājot par ekonomisko un tirsniecības nolīgumu, šobrīd ir parādījusies informācija par to, ka Kanāda patiesībā vēlas piemērot uh, Eiropas Savienības autortiesības Amerikas Savienoto Valstu autortiesībām. Uh, Runiet par veselu virkni pārpratumu par to, vai Kanādā ir pašvaldību publiskā iepirkuma noteikumi. Ir jābūt normām, lai izvairītos no korupcijas un nepotisma. Ja Eiropas Savienības iestādes sūdzas par to, ka nevar izmantot vietējos uzņēmumus vai vai liela apjoma uzņēmums, tad es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu uzspiest citiem to, ko izmantojam mēs. mēs runājot par e, politiskiem lēmumiem veselības jomā, kāpēc tam ir jābūt atrunātam tirzniecības nolīgumā? Ir jau skaidrs, ka Eiropa vēl nav pietiekami mācījusies no patreizējās finanšu krīzes. Mēs turpinam neoliberālismu stilā. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad mums ir jāaptur šī iegājusies prakse. Mums ir jāpalīdz viens otram priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad dodu vārdu Kristiānam Predeskungam. Pusotru minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirmām kārtām, tieši kā jau mani kolēģi šeit izteicās, vēlētos uzsvert to, ka Eiropas Savienības un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme ir lieliski iespēja stiprināt mūsu partnerības. Mums ir iespēja stiprināt mūsu attiecības, un tas ir svarīgi gan mums, gan Kanādai. Kanādā ir tādas pašas pilsoniskās vērtības kā mums, un Kanāda ir bijis mūsu sadarbības partners jau daudzus gadsimtus. Vienlaicīgi vēlētos atgādināt iepriekšējo ES Kanādas samita deklarāciju, kas notika 2009. gadā Prāgā. Toreiz mēs izvirzījām kopīgus mērķus, proti, ka abām iesaistītajām pusēm ir jānodrošina brīva un droša pilsoņu pārvietošanās starp ES un Kanādu. Proti runa gāja par bezvīzu režīmu ieviešanu uz Kanādu visiem ES pilsoņiem. Gadu vēlāk, Mums ir jāskatās faktiem acīs, šis mērķis nav sasniegts. Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem joprojām ir nepieciešama vīza iebraukšanai Kanādā, un vīzas ir atkārtot ieviests arī Čehijas pilsoņiem. Patiesībā šeit ir problēma divpusējās attiecībās, jo, protams, ka visas valstis ir atcēlušas, visas dalībvalsts ir atcēlušas vīzu prasības Kanādas pilsoņiem iebraukšanai tajās, bet Kanāda nē. Tātad no vienas puses Kanāda ir atcēlusi vīzu režīmu Horvātijai, kas ir kandidāta valsts un tomēr saglabājusi vīzu režīmu Eiropas Savienības dalību valstīm. Uzskat, ka augstākā līmeņa sanāksmai vajadzētu spērt soli uz priekšu un tiešām nodrošināt pilnīgi visu dalību valstu pilsoņu brīvu iebraukšanu Kanādā. Tam ir jābūt galotņu tikšanās prioritātei, jo mēs nevaram piekrist deklarācijai pēc principa. Šie pasākumi ir negodīgi. Tas attiecās uz mana valsts pilsoņiem. Mana valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts un veikusi būtisku progresu kopš iestājusies ES. Paldies Predes kungam un tagad dodu vārdu Laihfrīda kungam pusotru minūtu lūdzu. Grazie, signore prezidente. Ich frage mich. Paldies priekšsēdētāji. Man rodas jautājums, kāpēc man vienmēr pārņem tādas aizdomas, ka Eiropas komisija cenšas kaut ko noslēpt, kaut ko slēpt no parlamenta. Un uh, precīzāk, es šeit domāju par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Arī citi kolēģi ir pauduši līdzīgas aizdomas, ir tīpaši Higīnas kungs, un man šķiet, ka viņam ir taisnība. Tirzniecības nolīgumi ir laba lieta, ja tie veicina abu pušu labklājības eh, paaugstināšanos un tirzniecības līgumi galīgi nav labi un pat nav nekam derīgi, ja tiek veicināts tikai multinacionālo uzņēmumu intereses. Jūs pieminējāt veselību, izglītību, valsts drošību. Un visa šīs tēmas ir cieši saistīts ar izniecības nolūkumiem. Un tiešām nāk prātā doma par to, ka būs mazākums, kas iegūs peļņu uz visu pārējā rēķinu. Un kas jums liek domāt, ka šādi nolīgumi ir jāslēdz, ka tie ir labi, un bez tam vēl Eiropas parlamenta doma šai ziņā netiek uzklausītas? Kad partnerattiecības jau ir turējušās tik ilgus gadus, kā mums Eiropas Savienībai ar Kanādu, tad droši vien ir vērts saukt lietas īstajos vārdos. Kaut vai par vaļu nogalināšanu es negribu rādīt ar pirkstu ne uz vienu, bet tomēr jāatceras, ka viņi nogalina uh, dzīvnieks, ko nevajadzētu darīt. Tālāk Marinesko kungs. Paldies priekšsēdētā. Kolēģis Bodu nevarēja ierasties Strasbūrā, tāpēc es runāju viņa vārdā. 39 eiro miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji nevar brīvi ceļot uz Kanādu bez vīzes. Un 20 miljoni no tiem ir rumāņi. Kanāda, Amerikas Savienotās valstis joprojām uztur vīzu režīmu attiecībā pret atsevišķu valstu pārstāvjiem. Tātad ir divpusēji pieeja, divu līmeņu pieeja no viņa puses vīzu sistēmas ziņā. Mums vajadzētu vienot, novienādot šo pieeju. Un Barozo kungs iepriekšējā augstā līmeņa sanāksmē teica, ka vajadzētu vīzu jautājumu atrisināt, un mums vajadzētu turpināt šo jautājumu arī izcināt. Par rumāņiem runājot, vīza atteikumu gadījumi ir samazinājušies no 60% 2004. gadā līdz 5% pērn. Un ir daudzi tūkstoši rumāņu, kas dodas caur oficiālām imigrācijas programmām uz Kanādu. Kāpēc 2009. gada Kanāda atceļ vīzu prasības kandidātu valstī, kad ir ļoti daudz Eiropas, šīs kandidātu valsts pilsoņi, kas dzīvo jau Kanādā. Uzskatām arī Čehijas republikas iedzīvotājiem ir jābūt brīvam vīzu režīmam un vajadzētu šeit izveidot taisnīgus kritērijus. Par šo jautājumu jau runāt piedāvāja Eiropas parlaments. Eiropas Savienības pozīcija, kas pausta bērni, ir jāuztur. Mums ir jāpiemēro solidaritātes klauzula, ja šis jautājums netiks atrisināts līdz 2010. gada beigām. Aštons kundze. Vīza prasības atcelšana, kāda dalība valstī būtu milzīgs sasniegums jūsu karjerā, un es vēlu jums tikai to pašu labāko. Paldies, Marines Kukungs. Tālāk ar Sēnis Kungs. Pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Kanāda ir Eiropas Savienības sabiedrotā valsts no 59. gada, un mēs vienmēr esam turējušies pie vienādām vērtībām. Kanāds ar citu arī piesārņo zemes lodes atmosfēru, ir desmitais lielākais eh, piesārņotājs. Un arī Kanāda nepilda Kyoto protokolā prasīto emisijas no Kanādas, kas nāk eh, faktiski ir pat palielinājušās. Un iemesls tāpēc, ka notiek darbības ar eh, smiltīm, kas tiek piesārņotas naftas iegūšanas procesā. Tātad smiltis, kas piesārņots ar darbu. Tā ir problēma. Arī ūdens tiek piesārņots, bioloģiskā daudzveidība tiek mazināta. Mežu klājums arī tiek pasliktināts, mazināts, un meži ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas piesaista CO2 izmešus. Kanādā 77 dolāru uz personu tiek tērēti vides jautājumu sakārtošanai kamēr citas valstis tērē divreiz vairāk. Un mums ir jāpieprasa no Kanādas, lai Kanāda īsteno starptautisko konvenciju normas, ko tā ir parakstījusi. Es zanāk, ka mēs izpildam to vienpusēju, un tāda sadarbība nav īpaši laba. Paldies, Arsenis kundze. Tālāk, Mik Kolāsika kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas vicepriekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, kopš 1959. gada Kanāda ir bijusi viens no mūsu pašiem stabilākajiem partneriem. Un esošā labā spārna valdība ir būtiski uzlabojusi ekonomisko stāvokli valstī. Iepriekšējās valdības to nespēja panākt. Arī valūtas stiprums rāda labu piemēru visai pasaulē. Līdz ar to palielinās arī Kanādas iedzīvotāju labklājības līmenis. Es ceru, ka samitā mēs panāksim progresu un vienosimies par sadarbību tirzniecības jomā. Kanāda ir Eiropas Savienības 11. pēc apgrozījuma tirzniecības partneris 1,7% tirzniecības notiek ar Kanādu un Kanāda ir 7. lielākais investors Eiropas Savienībā, Eiropas Savienība 11. lielākais Kanādā. 2008. gada tirsniecības apjoms sasniedza gandrīz 50 miljārdus dolāru. 20,8 miljoni apgrozījās pakalpojumu jomā. Labāka piekļuve tirgam, tirgum Eh, vēl tālāk virzīs sapusējo tirsniecību un tas dos labumu abu valstu ekonomikam. Paldies! Tagad došu vārdu Žanam Brezinam. Vážený pane předsedající, paní... Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvis kundze, kolēģi, dāmas un kungi. Eiropas Savienības, ko vienotā vīzu politika sastopas ar izaicinājumu jau pēdējos desmit mēnešus, kad Čehijas pilsoņiem ir nepieciešama atkal vīza, eh, lai dotos uz Kanādu. Kanāda ir pieņēmusi šādu vienpusēju lēmumu attiecībā pret Čehijas republiku un uh, apgājus ar līkumu Eiropas Savienības institūcijām, kas ir atbildīgi par vienoto vīzu politiku. Uh, eh, dalība valstu spēks un Eiropas uh, autoritāte ir aptraudēta. Izstrībā šis ir tāds bezprecedenta gadījums, kura Kanāda vēršas pret Eiropas Savienības dalību valsts. Čehijas pilsoņi sagaida, ka Eiropas komisija ļoti stingri uh, Uh, aizstāvēs Eiropas Savienības pilsoņu likumīgās intereses. Uh, gaidāmais samits būs ideāla iespēja realizēt uh, šo uzdevumu. Man liekas, mums ir jāizkustas no aklā punkta, jo nekur mēs pašlaik nesam pavirzījušies desmit mēnešu laikā. Mm. Kanāda ir izdarījusi pirmo soli atverot konsulātu, bet nav spērus otro soli, un mēs nevaram būt apmierināti ar pašreizējo notikumu attīstību. Ir jāpastiprina spiediens uz Kanādu, nevis tas jāpavaina. Tādēļ es aicinu Eiropas komisiju pasvītro, tātad eh, realizēt savu apņēmību uh, norādīt, ka mēs neesam apmierināti kā Eiropas Savienība ar notikumu attīstību un ka mēs atjaunosim vīzu režīmu Eh, Kanādas pārstāvjiem, eh, Čehiem eh, nevar vienkārši aizrunāt ausis ar laipniem pieklājīgiem vārdiem, ir vajadzīga rīcība, un Barozo kungam, kas tieši runās ar Kanādas prezidentu, kā līdzīgs ar līdzīgu, viņam jārisina šis jautājums, un ja nekas netiks panāks, tad. Čehijas pilsoņu ticība Eiropas Savienībai būs zudusi. Now is for. Uh... Paldies, un uh, tālāk karaskungam vārds. Priekšsēdētāja kungs, vice priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. kā Kanādas Eiropas Savienības delegācijas pārstāvis grib uzsvērt, ka mums ir kopējas vērtības ar Kanādu, kas ir pamats um, mūsu sabiedrību uzbūvēja. Un šī kopība ir jāeksploatē lielākā mērā. Un eh, tā ir jāizmanto, lai veidotu līdzīgas attiecības visā pasaulē. Mums ir šis vēsturiskās saites, mums ir eh, kopējas eh, intereses un uh, mūsu attiecības pamatojas vispirms jau cilvēktiesību hartā, ano cilvēktiesību hartā. Uh, protams, ka valsts stiprināt attiecības vēl vairāk arī politiskajā līmenī. Un mums uh, vajadzētu tagad runāt, ka mēs pašlaik runājam par attiecību veidošanu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un parlamenta iesaistīšana uh, šādu starptautisku vienošanos noslēgšanā ir parlamenta iesaistīšana, un tieši tādēļ piemēram, šī situācija ar vienpusēju vīzu režīmu ieviešanu Čehijas pilsoņiem no Kanādas puses ir nepieņēmama, kā arī Eh, bet, eh, piemēram, eh, ja mēs gatavojamies runāt par aizliegumu importēt roņu medību produktus uz Eiropas Savienību, nu, tas tikai runā par to, ka mēs esam gatavi atklāt runāt arī par neatrisinātiem jautājumiem. Protams, ka protekcionisms ir kaut kas tāds, kas ir jāapkaro. Mm, Baiden kungs Briselē uzstāsies parlamenta priekšā. Uh, Tas, starp citu, notiks te pašā laikā, kad notiks Eiropas eh, Kanādas samits. Tas faktiski nozīmē, ka mēs eh, ar Ziemeļamerikas kontinentu sadarbojamies eh, uz tādiem vienlīdzības pamatiem. Paldies! Tālāk vārds Roitovas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja, augstās pārstāvis kundze es vēlētos norādīt, ka vienpusē vīzu režīmu noteikšana Čehijas, Rumānijas un eh, Bulgārijas pilsoņiem ir tāds kā ahilē papēdis. Tad, kad mēs runājam par iespējām noslēgt eh, vienošanos eh, starp ES un Kanādu. Kanādai ir uh, jāmaina savu patvērumu sniegšanas eh, noteikumi. Eštonas kundze, vai jūs esat brīdinājusi Kanādu par to, ka 2013. gads nav eh, pietiekams, eh, teiksim, datums, tas nav pietiekoši ātri, lai uh, mainītu situāciju ar patvērumu meklēšanu Kanādā. Vai jūs varētu tātad iekļaut šo jautājumu darba kārtībā samitā? Ja nē, vai jūs zināt, ka e, tādā gadījumā iespējams, ka neizdosies šo vienošanos ratificēt parlamentā, jo mēs nepacietīsim to, ka tiek šādas e, vienpusējas, e, vienpusēja pasākumi vērsti pret atsevišķām dalībvalstīm. Man ir prieks, ka rezolūcijā ir uh, iekļauts eh, skaidrs aicinājums mainīt prasību pēc vīzām vairāk kā 15 uh, eh, miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Paldies, Rautovs kundze, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Un tālāk vārds Sergio Silvestrī kungam. Jā. Paldies! augstās pārstāvs kundze. Es domāju, ka diskusijas tiešām dod jums uh, spēcīgas kārtas rokās uh, nākamajam gaidamajam samitam. Es varu tikai pievienoties tam, cik ļoti svarīgi ir partnerība un kopējās vērtības ar Kanādas. Uh, Kanāda tiešām ir liela demokrātiska valsts. Protams, mums vajag šīs strateģiskās attiecības, bet ir pat cēlušies daži neatrisināti jautājumi. Uh, Mm. Un tās ir runas, par kurām, sam, tā, tie ir jautājumi, par kuriem samitā jāris, jārisina. Pirmā problēma, piemēram, ir savstarpējības principu nepieciešamība. Ja mēs runājam par pilsoņu brīvu kustību starp Eiropas Savienību un uh, Kanādu, es nepiedaru, ne, es neesmu ne čeks, ne bulgārs, e, ne rumānis, bet es jūtu, ka manas tiesības, kā Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, e, lūk, šeit ir atņemtas. Es te ātri runāju, tāpēc, ka jūs man saprotat priekšsēdē. Ak, jā, es piemirstu, ka vispār man te arī tūko. Bet eh, es domāju, ka nav īsti godīgi, ka kanādieši pilnīgi brīvi var eh, ceļot pa Eiropu, bet Eiropas pilsoņi to nevar. Eh, runājot par uh, roņu medīšanu. Mm Mēs esam redzējuši televīzijā ziņojumus par šo problēmu, par to, cik dramatisks ir šīs medības, un mēs šajā parlamentā varam izteikt savus viedokļus, bet es ne, nevaram runāt balstoties tikai uz emocijām. Mums eh, ir jāsadarbojas eh, ar citām demokrātiskām valstīm un jā ierosina noteikt moratorijas un paldies, eh, Eštāns kundze, un es ceru, ka pēc samit jūs atgriezīties pie mums un informēsiet par rezultātiem. Paldies, un tālāk Olgai Semelos kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies augstās pārstāvs kundze. Uh, Runājot par uh, Eiropas Savienības Kanādas samitu, vēlētos uh, atgādināt vienu no pamatprincipiem, un tas ir solidaritātes princips. Tā ir viena no vērtībām, kas ir jārespektē visos apstākļos, lai pilsoņi mums uzticētos. Uh, Eh, Solidaritāte ir jāievēro pat tad, ja eh, tikai vienai valstī ir radušās grūsības. 2009. gadā Kanāda ieviesa eh, atjaunoja vīzu režīmu Čehijas pilsoņiem. Un pēc Čehijas republikas pieprasījuma iekšlietu padome šo jautājumu iekļāva darba kārtībā februārī. Par spīti tam, ka ir strādājusi virkne ekspertu grupu un daudz, mēs esam saņēmuši atbalstu no daudzām citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Progress, diemžēl, nav panākts. Eh, gaidīšana uz iespējamām izmaiņām Kanādas patvērumu meklēšanas likumā 2013. Eh, gadā nav nekāds mierinājums. Mēs pašlaik runājam, runājam par uzticības krīzi Eiropas institūcijām, un šajā te nesolidaritātes klimatā varbūt mēs varētu strādāt labāk. Tālāk vārdus eh, Devis, vārdu Devis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka augstā pārstāve apsveiks eh, kanādiešus par viņu diplomātijas spējām. Viņi daudz ko mums var iemācīt. Eh, Nesenajā citas konferencē viņi apvienojās ar Japāņiem, lai eh, apgāstu mūsu vēlmi noteikt aizliegumu tunzivju zvejai. Kas attiec uz Kopenhāgenu, tur Eiropas Savienības pozīcija bija neskaidra, mēs tērējām daudz laika, debatējot savā starpā un maz debatējām ar citiem. Un beigu beigās eh, mūsu intereses tika saskaldītas. Toties eh, kanādieši un Japāņi eh, diskutēja ar saviem draugiem un saņēma atbalstu, ko vēlējās, un panāca rezultātu, kas tiem bija nepieciešams. Mēs esam neorganizēti un vāji. Vīdes komisārs sacīja, ka tas nekad neatkārtosies, taču mums šādas konferences notiek visā pasaulē nepārtraukt, un mums ir jānodrošina, lai mēs izmantot savas diplomātiskās spējas, kādas Eiropas Savienībā ir, lai nodrošinātu, ka mums ir uz nākotni raugošās stratēģijas, lai mēs uh, beigtu uh, saņemt sitienas zem jostas vietas. Paldies! Tālāk. Obermajer kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atsaukties uz jautājumu par noteiktām precēm un likumdošanu. Ir eh, tātad vienošanās, kur tiek pārskatīta. Es te gribētu runāt par patentu likumu un autortiesību likumu, kas eh, Kanādā tiks pārskatīti. Eh, faktiski šeit faktiski tiks reducēta intelektuālā kapitāla nozīme. Mūsu noteikumi ir ļoti stingri aizstāvot, piemēram, audiovizuālos produktus, un tāpēc man liekas ir ļoti svarīgi vienoties um, savstarpēji, teiksim, par dažādām interneta tie, uh, tiesību, par dažādu interneta tiesību aizsardzību. Man liekas, tas ir nerisināts jautājums. Piemēram, mums ir Austrālijā zinām uz uh, pieeja zināmiem uh, saitiem aizliegumu. Es domāju, mēs kaut ko tādu varētu apspriest arī ar Kanādu. Ir jāaizstāv viņu tiesības eh, piekļūt internetam. Protams, Kanādā ir atšķirīgas tradīcijas un likumdošanas sistēma, bet ceru, ka mēs atradīsim kompromisu. Paldies, Obermajer kungs, un tagad um, došu vārdu Rubik kungam. Paldies, priekšsēdētāji! komisāras kundze, augstā pārstāvs kundze. Es gribu runāt par maziem vidējiem uzņēmumiem. Īpaši ekonomiskās krīzes laikā divas trešdaļas darba vietu nodrošina tieši šie uzņēmumi. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai uh, valsts pasūtījums fokusētos uz šo mērķi, kas dotu maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, iespējas slēgt šos publiskos kontraktus. Uh, Protams, dažādi tehniskie noteikums, tā saucamā tirzniecības veicināšana, to ir jāņem vērā, slēdzot šo te līgumu. Es saprotu, ka vienošanās ar PTO nosaka, ka pamats Doha raunda sarunām, Doha raunda sarunām ir jāņem vērā šajās sarunās. Vai tas tā ir? Tālāk tika kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātā komisārs kundze. Gaisa pārvadājumi ir būtiski, ja mēs vēlamies tuvināt Eiropas Savienību un Kanādu. Tas attiecās gan uz kravas, gan eh, pasažieru pārvadājumiem. 2009. gada decembrī tika panākta vienošanās starp Eiropas Savienības un Kanādu par gaisa pārvadājumiem. Tajā tika runāts arī par uh, gaisa pārvadājumu drošību. Tie ir svarīgi mūsu attiecību nosacījumi. No sākuma ir jāizveido priekšnosacījumi pirms ratifikācijas. Padomu šobrīd vēl nav izteikusi savu nostāju. Patiesībā otrs nolīgums šobrīd netiek īstenots prelimināri. Padome ir izstrādājusi tikai priekšlikuma ideju. Ņemot vērā to, cik svarīga mūsu sadarbībai ir gaisa satiksme, es vēlētos pajautāt jums, Eštons kundze, kad šie divi līgumi stāsies spēkā, efektīvi spēkā, parakstīti ir, bet nedarbojas. Prieksēdētājs paldies Tikau kundzei, un tagad eh, dodu vārdu Fionai Holas kundzei. Kanāda ir Eiropas Savienības sabiedrotais, un tomēr mums ir jābūt kritiskiem, ja tas ir nepieciešams. Kanāda īpaši labi izpilda savus apņemšanās vidas jomā, un tas attiecās arī uz to, ko viņi izdarīja Kopenhāgenā. Kā jau Artemīzes ar Sēneskungs pieminēja, tad eh, naftas produktu ieguve no ar naftu bagātām smildīm ir ļoti ļoti kaitīga vietējai videi. Ņemot vērā to, ka Kanādas varas iestādes mēģina pārliecināt komisiju, ka ir jāsamazina oglekļa izmeša prasības, Es vēlētos pajautāt augstajai pārstāvēji, vai jūs par šo jautājumu runāsiet pār ar naftu piesātinātām smiltīm šajā samitā? Priekšsēdētājs, paldies Holas kundzei! Un tagad es eh, dodu vārdu Eštonas kundzei gala vārdam. Paldies, paldies prieksēdētāji kungs. Katrā ziņā šīs diskusijas ir bijušas ļoti auglīgas, un tas mums palīdzēs sagatavoties ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmai. Šeit tika pieminēta vesela virkne jomu, un es vēlētos pateikt, ka gan padomas, gan komisijas prezidenti vadīs ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmi, un abi prezidenti augsti novērtē šajās debatēs izskaņo, izskanējušās bāžas. Eiropas parlaments ir sniedzis man informāciju, jautājumus, kuri man vēl jāpārdomā. Piemēram, es nezinu šo pēdējo uzdoto jautājumu par gaisa transportiem. Tātad pavisam īsi pieminēšu divus vai trīs galvenos izskanējušos momentus. Un, eh, manuprāt, godātie deputāti izteica ideja par to, ka es un Kanādas attiecības ir ļoti būtiskas. Jā, ir zināmas nepilnības, un tomēr abas puses apzinās, cik svarīga ir savstarpējā sadarbība. Jā, izskanēja jautājums par vīzām. Es saprotu jūsu nepatiku, man tas ir pat izprotams, bet sāksim vai atgriezīsimies atpakaļ pie tirzniecības. Vairāki deputāti to arī pieminēja. Es uzskatu, ka mums ir pēdējais laiks pienācis runāt par ambiciozu tirzniecības nolīgumu. Viegli tas nebūs. Es atceros, kad mēs sākām šīs sarunas par tirzniecību, un gan ES, gan Kanādai ir specifisks interesi, tātad nec šīs sarunas, nec vienošanās par nolīgumu nebūs viegla. Uh, Runājot par autortiesībām, tas man ir īpaši tuvs jautājums, un es uzskatu, ka Kanādā ir jābūt adekvātiem nosacījumiem. Es zinu, ka Kanāda par to domā, ka par to tiek diskutēts, un ka diskusijas un darbs norit konstruktīvi. Es piekrītu tam, ka, protams, Inta komiteja tiks adekvāti informēta, un tie, kuriem ir īpaši interesi par Kanādu, protams, ka viņi saņems visu informāciju. Notiks ietekmes seku novērtējums. Un, protams, ka parlaments spēlēs tam atvēlēto lomu, un parlaments gala beigās apstiprina šo nolīgumu, kad tas ir, pa, kad tas ir sagatavots. Tātad parlaments noteikti spēlē sev atvēlēto lomu. Vispirmām kārtām adekvāts tirdzniecības nolīgums nāks par labu abu iesaistīto pušu pilsoņiem. Būs lielāka izvēle, uh, strādājošajiem būs lielākas iespējas, un, protams, ka mēs vienmēr esam centušies, lai visi mūsu noslēgtie tirzniecības nolīgumi nākt par labu Eiropas Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem. MVU būtisks jautājums. Es atceros, ka viena no statistikas datiem, kas man vienmēr ir emocionāli ietekmējuši, ir tas, ka tikai 8% no MVU Eiropas Savienībā uh, nodarbojas ar tirzniecību, un tikai 3% no tiem nodarbojas ar tirzniecību ārpusējas robežām. Līdz ar to, ja mums šo statistiku izdotos pacelt, varbūt iesaistīt arī MVU valsts iepirkumā vai kā citādi, tad tā būtu lieliski iespēja abām pusēm, abu iesaistīto pušu MVU gūt labumu. Jā, šeit tika pieminēts Arktikas reģions. Pēdējā laikā par to ticis runāts daudz. Es jau teicu, ka tā ir ļoti būtiska joma un geogrāfiskais reģions. Šeit eh, izskanēja jautājums par vīzām, šeit izskanēja jautājums par klimatu. Tātad Kanāda vismaz pēc mūsu domām pieder pie tām valstīm, kuras uh, nedavās tik tālu sarunās, kā mēs būtu gribējuši. Protams, ka mums izdosies Kopenhāganā pārtraukt to diskutēt citreiz, un tomēr 3. martā Kanādas, Kanādas valdība apgalvoja, ka viņi pilnībā atbalsta Kopenhāgenā panākto līgumu, un tas ir ļoti svarīgi. Ko vēlētos panākt augstākā līmeņa sanāksmē? Mums ir jāmēģina pamudināt Kanādu būt daudz ambiciozākiem. Un tomēr tā saucamais starptautiskais CO2 tirgus šobrīd sliecās uz zem oglekļa izmešu ekonomiku atbalstīšanu. Un e, mums vajadzētu visus šos strateģiskos jautājumus, proti par investīcijām, par zaļajām tehnoloģijām, par sadarbību, apvienot šajās sarunās. Tikai tad mums izdosies apkarot klimata izmaiņas. Tā tad e, visbeidzot Uz visiem jautājumiem man neizdosies atbildēt, bet visbeidzot vēlreiz par vīzām. Ļoti svarīgs aspekts. Kā jau vairāk deputāti teica, šobrīd ir trīs dalību valsts, kurām nav bezvīzu režīms. Mēs daudz strādājam, lai to atceltu. Ir bijusi vesela virkni dialoga, virkņu un ķēžu ar Kanādu par to, ko darīt, kā veicināt likumdošanu, lai atceltu vīzu režīmu, un nākotnē tas visticamākais tiks izdarīts. Taču deputātiem ir taisnība, jautājums ir ļoti svarīgs, un par to mēs diskusijās runāsim. Otrā darba grupa Prāgā tieši runāja par to, kā tas ietekmē Čehijas pilsoņus, un komisija ir pilnībā informēta par to, kas notiek šajās sarunās, bet es pilnībā izprotu jūsu nepatiku par to, ka pēc iespējas ātrāk Šī problēma ir jāatris, jāatrisina. Un vissvarīgākais ir tas, ka tas patiesībā nav divpusējs jautājums starp dalību valstu un Kanādu, tas ir starp Eirodu, Eiropu un Kanādu, un kā tādu mēs to arī risināsim. Prieksēdētājs, paldies Aštons kundzei, paldies pilnīgi visiem kolēģiem, kur piedalījās, mēs noslēdzam diskusijas, un rītā, un mēs nākošajā reizē tiekamies Un eh, mēs sāksim pēc pāris minūtēm mūsu vakara sēdi, un tad mēs atkal uzklausīsim komisiju.